Diamo inizio. George. Labdien! Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Bene, buonasera a tutti, diamo inizio alla commissione. Labdien! Sāksim mūsu sanāksmi. Tātad mūsu darba kārtība. Vai jums ir kādi komentāri? Ja komentāru nav, tad ķersimies eh, pie mūsu darba kārtības. Uh, Otrais darbkārtības punkts eh, - 27. marta sanāksmes protokola apstiprināšana. Ja komentāru nav, Un tādā gadījumā šis protokols tiek apstiprināts eh, trešais darbkārtības punkts priekšredāja paziņojumu. Kolēģi, vēlētos visiem atgādināt, ka jūs tiekat eh, laipni aicināti ierasties debatēs par plantation rights attiecībā uz vīna audzēšanu. Šīs debatas organizē mūsu kolēģe Elzbeta Jēglē. Pus septiņos šovakar šajā sanāksmes zālē. Uzreiz pēc mūsu sanāksmes beigām. Tad vēlētos jūs informēt arī par to, ka e, šīs dienas sanāksme tiek radīta internetā. Kolēģi, Pirmkārt, eh, ir eh, liels eh, prieks mūsu vidū sveikt komisijas loceklis Džonu Dalī, kurš ir atbildīgs par veselības un patērētāju politikas jautājumiem. Liels paldies, ka ieradāties! Ir daudz iniciatīvas saistībā ar sabiedrības veselību. Un tagad es uzreiz došu vārdu komisāram Džonam Dalī. Un tad mēs dosim vārdu koordinatoriem, un tad uh, citiem komitejas locekļiem. Žan, lūdzu, jums aizdos vārds. Paldies. Priekšsēdētāji kungs, godātie komitejas locekļi. Esmu ļoti eh, priecīgs eh, Eh, uzstāties šajā eh, komitejā saistībā ar eh, trešo mm, dialogu mandātu, saistībā ar patērētāju politiku. Izmantošu šo iespēju, lai pievērstos vairākiem jautājumiem, kas ir ļoti interes interesanti šai te komitejai. Jo sevišķi tādiem jautājumiem, par kuriem pašreiz tiek plaši spriest saistībā ar um, mm, tuvā, tuvāko nākotni. Protams, es neceru, ka es pievērsīšos mm, visiem jautājumiem šajos ievadvārdos, bet es domāju, ka mums būs iespēja plaši uh, spriest par šiem jautājumiem mūsu uh, jautājumu atbilžu sesijām. No sākuma sākšu ar, par jautājumu ar dzīvnieku labturību, par kuru ir diezgan daudz bažu. Attiecībā uz Eiropas Savienības uh, stratēģiju dzīvnieku labturības nodrošināšanā es ļoti atbalstu uh, parlamentā uh, sniegto atbalstu. Un, un to, ka Sposi kundze eh, sagatavo eh, ziņojumu projektu ka Polsēna kundze sagatavo e, ziņojumu projektu. Un tādā veidā e, tiek, tiek stiprināti pašreizējie dzīvnieku labturības noteikumi Eiropas Savienībā. Un es arī pilnībā pievienojos ziņojumā paustiem viedokļiem. Mums ir jāgarantē tas, ka e, īstenošana tiek pareizi garantēta. Pirms mēs ķeramies pie tālākiem soļiem. Un, protams, ka komisija arī apzinās, ka eh, radīsies papildus izmaksas ražotājiem saistībā ar paaugstinātiem dzīvnieku labturības standartiem. Un tāpēc eh, mēs tiešām eh, novērtējam to, ka tiek novērtēti komisijas centieni saistībā ar dažādiem aspektiem Un es ļoti ceru, ka pieeja būs realistika, un mēs koncentrēsimies uz īstenošanu un vispārēju mehānisma ieviešanu, kas būtu piemērojams visiem dzīvniekiem, kas tiek uh, izmantot ekonomiskās aktivitātēs. Tomēr es arī pilnībā piekrītu tam, ka uh, vispārēji noteikumi par dzīvnieku labturību ir nepieciešami. To skaitā arī tāda tīkla uh, eh, izveida, kur būtu atsaucas centri. Un parlaments uh, Uh, sniegtu uh, šajā ziņā savu atbalstu. Un varu arī garantēt, ka tad, kad šis ziņojums tiks pieņemts, tad es uh, uzmanīgi ņemšu vērā parlamenta vēlmes, lai tiktu garantēts subsidiaritātes princips un proporcionalitāte. Un tad, uh, pievēršoties dzīvnieku labturībai transportēšanas laikā, es apzinos, kādas ir debatas parlamentā, jo sevišķi saistībā ar transportēšanas laikiem. 8 stundu uh, limitu transportēšanā. Dzīvnieki Eiropas Savienībā vienmēr ir uh, transportēti uz uh, lauksaimniecības uh, zonām, un mums ir uh, tradīcijas un tehnoloģijas, uh, lai garantētu šo procesu. Un geogrāfiskā ziņā lopkāpju skaits ir samazinājies. Un līdz ar to e, dzīvniekiem ir jāveic lielākas distances nekā iepriekš. Un dati liecina par to, ka 60 līdz 70% no tā attiecās uz lielākajām uh, e, lopkaituvēm. Un tur transportēšanas laiks ir vairāk nekā 8 stundas. Un vairums e, no tā uh, nāk no uh, dalībvalsts, uh, kur lokautuve ir reģistrēta. Es saprotu, ka tagad nav īstais brīdis ierosināt kādas e, izmaiņas e, dzīvnieku transportēšanas regulā, un mēs neplānojam e, nekādas izmaiņas, un galvenais, uz ko mēs koncentrējamies, tātad komisija dalībvalsts un iesaistītās puses, pirmkārt koncentrējamies uz to, lai mēs garantētu labu pašreizējo tiesību aktu īstenošanu. Citādāk mēs garantē, riskējam ar fragmentāciju. Runātājs nāk bez mikrofona. in focusing on how uh, Mums ir jākoncentrējās uz to, kā mēs varam uzlabot īstenošanu, jo sevišķi mēs vēlamies uh, skatīties, kā mēs varam izmantot modernās tehnoloģijas, lai izmantotu kontroli uh, dzīvnieku transportēšanā. Un tātad cūku aizsardzības direktīvas īstenošana. Saistībā ar īstenošanas tēmu es tikai vēlos pieminēt šobrīd aktuālo jautājumu par cūku direktīvas, cūku aizsardzības direktīvas aspektu. Un tas ir eh, tad, eh, saistīts ar riskiem, kādi ir līdzīgi eh, direktīvā par dējai vistu labturību pārējais eh, periods eh, tika noteikts 12 gadu apmērā, lai eh, tiktu nu, garantēta laba pārēja uz jaunām lauksainicības sistēmām. Un attiecībā uz informāciju, kas mums saņēmuši līdz šim no, no dalību valstīm, tikai 16 dalību valstis uh, ir ievēr, ievērojušas, tātad ievēros. Uh, šo te termiņu 13. gada 1. janvāri, un komisijas pozīcija ir skaidra, eh, un tātad eh, ir pilnībā jā, jāievēro direktīva, un šis te noteiktais eh, termiņš, un 28. aprīlī es to skaidru, to skaidru un radīju padomēji. Komisija nekavēsies uzsākt pārkāpuma procedūras gadījumā, ja būs kādas, kādi neatbilstības gadījumi. Un runājot par dzīvnieku sektoru, es tiešām atbalstu parlamenta pozitīvo reakciju komisijas priekšlikumam, uh, Tātad balstoties uz brīvprātīgu pamatu nacionālā līmenī attiecībā uz lo, lielopu elektronisko identifikācijas sistēmu. Priekšlikumā ir aicināts ne tikai stiprināt pārtikas drošumu un dzīvnieku veseli labturības standārtus, bet šādā veidā arī tiek atvieglota dzīve lauksaimniekiem un citām iesaistītajām pusēm. Attiecībā uz Eiropas Savienības zootehnisko tiesību aktiem šī, um, šie tiesību akti gadu laikā ir uh, sasnieguši savu mērķi. Tomēr uh, tie ir uh, jāsaskaņo ar Lisabonas līgumu, un šajā gadījumā ir īstais brīdis pārvērst 11 vertikālos tiesību aktus vienā apkopotā un vienkāršotā regulā. Un šajā vasarā es ceru tiks pieņemts priekšlikums, kurā mēs centīsimies tieši to arī panākt. Turpināt, veicināt uh, augsti ģenētiskās kvalitātes uh, dzīvnieku. Um, dzīvnieku selekciju, un lai tas viss notiktu saistībā ar um, augstu, augstas kvalitātes standartiem un konkrētām zootehniskajām normām. Un šī gada beigām komisija eh, cer pieņemt eh, četru priekšlikumu pakotnu eh, saistībā ar dzīvnieku un augu labturības noteikumiem. Un saistībā arī ar oficiālās kontrolas regulu. Un kopīgais mēģis ir modernizēt mūsu tiesību aktu šajās jomās. Un pievērsīšos arī šiem atsevišķajiem aspektiem. Dzīvnieku labturības noteikumi. Priešlikums eh, jauniem dzīvnieku labturības noteikumiem tas realizē principu, ka eh, profilaks ir labāka nekā eh, zāles. Un šādā veidā Eh, tiks integrēti un vienkāršoti eh, dzīvnieku veselības noteikumi, un tajā pašā laikā tiek, tiks arī saskaņoti ar Lisabonas līgumu. Un plašais eh, sagatavošanās darbs ir, piesa, ir guvis plašu atbalstu iesaistīto pušu vidū un arī no dalību valstu ekspertu puses. Augu veselības noteikumi. Mērķis priekšlikumam jaunam tiesību aktam saistībā ar, dzīv, ar augu Eh, veselību ir labāk eh, aizsargāts Eiropas Savienību eh, pret jauniem kaitēkļiem. Jo globalizācija un klimata izmaiņas rada aizvien lielākas, lielākus draudus Eiropas Savienībā augošajiem augiem. jaunais tiesība akts arī um, papildinātu biodaudzveidības stratēģiju attiecībā uz invazīvajām eh, svešajām sugām. Un attiecībā uz eh, jauno um, augu veselības aizsardzības uh, tiesību aktu uh, Ehm, mērķis ir ehm, vienkāršot un harmonizēt 12 pašreizējās direktīvas ehm, vienotā tiesību aktā, un šādā veidā arī tiktu samazināts tā īstenošanas administratīvais sloks. Un ievērojot jauno tiesību aktu, būtu mazāk iespēju, ka kaitīgi augi izplatās Eiropas Savienības teritorijā. Uh, Un tātad mērķis ir vienkāršot eh, pašreizējos noteikumus un arī konsolidēt eh, šo te pieeju attiecībā uz eh, kontrolēm par veterināro zāļu atliekām un importu kontrolēm. Tāda veidā arī tiks ievies visnepieciešamās izmaiņas, ar, kur, ar kurām varēs veicināt dzīvnieku augu veselību un um, sēklu stāvokli. Un līdzīgā veidā arī higiēnas pakotnes pārskats uh, tā ir spēkā 2006. gadā. Tas uh, radīs jaunas priekšlikumus pēc vasaras, uh, un tādā veidā tiks uh, radīts arī ietekmes novērtējums. Uh, tiks uh, konsolidēta uh, īstenošana, to skaitā arī uh, vienkāršošana, tiks samazināts administratīvais sloks, Un eh, tādā veidā arī netiks apdraudēti eh, š, pakotnes eh, fundamentālie mērķi. Un tādā veidā arī higienas tiesība akti tiks samērot ar Lisabonas līgumu. Cits, cita svarīga komisijas iniciatīva ir priekšlikums par ģenētiski modificētu or, um, organismu kult, kultivēšanu. Tātad par to, vai dalību valstīm dot iespēju izlemt, vai tās vēlas vai nevēlas ģēmo kultivēšanu to teritorijā. Un um, vides padomē jūnijā uh, tiks panāts lēmums par šo jautājumu. Es tiešām ceru, ka parlaments un komisija var um, virzīt uz priekšu konstruktīvo sadarbību pie šī svarīgā dokumenta un uh, turpināt, uh, uh, turpināt darbu sadarbības garā, lai uh, panāktu labu sadarbību ar uh, padomu otrajā lasījumā. Un tad uh, cits uh, dosie, kurš ir izrādījies aizvien sarežģītāks gadu laikā, uh, Jūs noteikti atceraties, eh, ka mēs eh, pagājušo gadu mums neizdevās vienoties eh, par priešlikumu par ehm, jauniem pārtiks veidiem. Un, kā jūs zināt, tad komisija attiecībā uz klonēšanu šobrīd ehm, rīkojas atšķirīgi nekā mm, par citiem pārtikas veidiem. Un es tiešām uh, ceru uz jūsu atbalstu un jūsu iesaistīšanos, lai mēs varētu pieņemt uh, šo te klonēšanas priešlikumu kā arī priekšlikumu par jaunajiem pārtiks veidiem pirms eh, šī eh, parlamenta mandāta beigām. Es jums esmu sniedzis īsi ieskats situāciju attiecībā uz galvenajiem jautājumiem, eh, kas ir aktuāli. Un nākamā gada laikā par tiem tiks sniegti priekšlikumi. Un es tiešām uh, ceru, ka jūs spēlēsiet ļoti svarīgu lomu, tā, tāpēc, lai garantētu uh, to, ka patērētājiem eh, tiek eh, um, garantētas viņu tiesības. Un līdz ar to es arī sadarbojos ar jums, eh, lai mēs kopā varētu garantēt mm, labāku dzīvi mūsu pilsoņiem. Un es tiešām ceru uzkā, uzklausīt komitejas locekļus, un es atbildēšu uz jebkādiem jautājumiem, kāds jūs man uzdosiet. Paldies! Paldies! Paldies, komisāri! Un tagad dosim vārdu deputātiem, sāksim ar koordinatoriem. Mums ir ļoti garš runātāju saraksts, bet mums ir jāievērto, jāievēro arī laika limits. Jā, paldies priekšsēdētā kungs, pateicoties jums. Liels paldies priekšsēdētāji un liels paldies arī komisāri par to, ka jūs esat šeit ieradies lauksaimniecības komitejā. Uh, Un es arī vēlētos pateikties savas politik, politiskās grupas vārdā par arī par šo lielisko sadarbību. Jūs kā komisārs un kā, kā mēs esam izveidojuši mūsu sadarbību un kādā veidā ir izstrādāts attiecīgā rīcība politika. Un jūs arī esat ļoti ātri reaģējis uz mūsu jautājumiem un komentāriem. Jo ne visos ģenerāla eh, direktorātos tik ātri norisinās, norisinās šie procesi. Un tādēļ es esmu ļoti gandarīts, ka mēs varam par šo jautājumu diskutēt. Es nevēlētos tagad ieiet tajos jautājumos, ko jūs jau esat uzrunājuši, jo to, to jau darīs arī mani kolēģi, bet es vēlētos šodien izmantot iespēju pievērst jūsu uzmanību uh, vienai problēmai no mūsu reģiona. Kā jūs zināt, tas nāk no Bavārijas. Un, kā jūs zināt, Bavārijā ir 14 tūkstoši mazu dīķu, un tas ir būtībā dīķu reģions, uh, kur, un tas ir arī Eiropā viens no reģioniem, kur ir visvairāk šo dīķu, un tur attiecīgi arī tiek uh, mēģināt saglabāt šo uh, dzīvnieku vidi. Uh, Un šajā pašā gadījumā mums ir problēma ar attiecīgo zivu vīrusu. Un attiecīgais likuma projekts, ko mēs tagad vēlamies uh, ieviest, vai tas nozīmē to, ka ka tas arī veicinās mūsu produkciju, un mums ir nepieciešams atrast attiecīgo rīcību politiku, un tas, e, lai arī mēs varētu attiecināt uz mūsu reģionu, un lai mēs varētu risināt šo problēmu ar zivju vīrusu tā, protams, tam nav nekāda ietekme uz cilvēku veselību, to visi zinātnieki arī varēs apstiprināt, bet tajā pašā laikā šo vīrusu nevar apkarot, un tādēļ mums ir nepieciešams mēģināt apkarot, jeb izolēt šo zivju vīrusu, lai arī šie mazie uzņēmumi, lai šiem maziem uzņēmumiem vispār būtu dzīvot uh, iespējas. Uh, Un kas attiecībās uz at, jautājums attiecībā uz transportēšanas laiku, jūs jau to norādījat, norādījat ka mums šeit rodās problēma, ka vēl aizvien, vēl aiz, aizvien vairāk autos tiek slēgtas, ņemot vērā Eiropas Savienības e, regulas. Mums ir nepieciešams at, atrast kādu risinājumu, lai arī mazās autos varētu izdzīvot šajos ekonomiskajos apstākļos. Ja šīs autos tiek slēgtas, tad tas nozīmē, ka automātiski, ka transportēšanas laiks būtībā palielinās. Un es domāju, ka es arī esmu pats esmu pieredzējis, ka reģionā šīs kautuvas tiek būtībā tā kā ķēdes reakcijās slēgtas, un tādēļ mums ir jāmēģina atrast risinājumu, kopīgi jāsadarbojās, lai mēs varētu saglabāt šo, šīs mazās kautuvas, lai arī samazinātu transportēšanas laku. Un tas būtu arī viss, es vairāk nevēlos aizņemt laiku citiem deputātiem. Paldies! Grazie Albert. Luis, la parola, poi George Lyon. <coughs> Paldies. Eh, vārds ar akmēm, nākamajam runātājam. Jā, Mēs uzklausījām runu par uh, komisijas prioritātēm nākamajam gadam, un būtībā tas tiešām atsaucas uz mūsu galvenajām bažām. Uz šo brīdi mēs ar interesi gaidām uh, priekšlikums īpaši attiecībā uz augu veselības likumdošanu. Mēs zinām, ka uh, Eiropa tiešām šī ziņā ir apdraudēta, un šie draudi ir pietiekami nopietni. Uh, tas samazina mūsu konkurētspējas potenciālu. Protams, komisija droši vien šobrīd nevarēs daudz vairāk pateikt par eh, šo priekšlikumu saturu, taču es vēlētos uzsvērt to, ka mēs uh, esam ārkārtīgi ieinteresēti šajos jautājumos, un es tiešām šos likumdošanas priekšlikumus vēlētos ieraudzīt pēc iespējas ātrāk. Tālāk runājot par detalizētākiem jautājumiem. Piemēram, ģenētiski modificēto organismu atliekas. Mēs esam no importētājiem saņēmuši informāciju, ka uh, Rotterdamā ir ļoti grūti, piemēram, pateikt un uh, precīzi noteikt, uh, kādas ir šīs te atliekas vai piemaisījumi produktos, kas ir domāti cilvēku pārtikai un kas ir domāti uh, dzīvnieku barībai. Šeit es gribētu, lai komisārs sīkāk varbūt pievērsto šiem jautājumiem un paskaidrotu, vai komisija ir kādi, tā, kādi tālāki plāni Tālāk runājot par tabaks šķirnēm, kas tiek audzētas Eiropā. Tiek uzskatīts, ka tabaka ir kaitīga veselībai, vai ir plānots pārskatīt direktīvu par tabaks produktiem kā tādu. Un tad ir virkne citu jautājumu, kurus es arī varētu minēt, bet uz šo brīdi es atturēšos. Paldies! Paldies, Luis! George Lyons un pēc tam Džeks Niklsons. Es arī vēlētos uh, silti sveikt komisāru un apsveikt viņu uh, par lielisko sadarbību ar šo komiteju, ko mēs augstu vērtējam, un tā mums ir ārkārtīgi svarīga. Bet uh, runājot par dažiem jautājumiem, ko jūs minējāt, es vēlos varbūt dažus skaidrojumus par tiem. Vispirms, par dzīvnieku labturības stratēģiju. Es atbalstu jūsu viedokli, kā īstenošana ir pats svarīgākais. Mums nav nepieciešams eh, vairāk likumdošanas, bet mums ir atbilstoši jārealizē tā likumdošana, kas jau ir pieņemta Eiropas Savienībā. Tā kā jūs varat paļauties mūsu atbalstu šai ziņā. Kas attiecas uz astoņu stundu limitu, šeit es atbalstu jūsu viedokli par to, ka uh, svarīgākais ir eh, realizēt pašreizējo likumdošanu. Piemēram, ja mēs paņem Skotijas eh, scenāriju, tas nozīmē, ka daudzi uh, zemnieki vispār savus uh, lopus nevarēs nogādāt līdz kautuvēm vai tirgiem, ja tiks ieviest šis astoņu stundu limits. Tas ir pilnīgi nereāli. Uh, nav nekādas zinātniskas argumentācijas eh, par labu šādam limitam. Tas ir tās no gaisa pagrābts cipars kas attiecas uz cūku eh, direktīvas pieņemšanu. Jūs sacījāt, ka tikai 14 dalībvalstis pilnībā atbildīs tās noteikumiem līdz gada beigām. Es gribēju pajautāt, eh, kā tad ar pārējām dalībvalstīm, vai jūs sūdzēsiet tās tiesā? Protams, parlamentā arī locekļi, kas zina, ka vairumtirgotāji ir un lielās uh, veikalķēdes ir ieinteresētas. Un šis spiediens ir pietiekoši nopietns. Tā kā faktiski ir divi veidi, kā pātrināt šo procesu. Tā kā mēs aicinātu jūs atbalstīt uh, iniciatīvas, uh, kuras mēs vēlētos atbalstīt. Tātad lai uh, šīs te veikalķēdes uzglabātu tikai to gaļu, kas ir sāražota saskaņā ar direktīvas prasībām. Jā, sacīt, jūs nerunājat par olām, bet runājot par jūsu rīcību, kādas tam ir sekas un kad visas dalībvalstis pilnībā atbildīs uh, jaunajiem noteikumiem. Tālāk. Jūs sacījāt, ka vēlaties panākt uh, politisko vienošanos par ģēmo, uh, pakotni padomē jūnijā. Ja tas tā notiks, tad cik būs laika pirms šī likumdošana eh, sāks reāli darboties? Un runājot par jauno pārtikas produktu likumdošanu, kāds šeit ir paredzētais laika grafiks? Es zinu, pašlaik no, norit eh, konsultāciju process bet šīs parlamenta eh, sesijas beigās mēs gribētu kaut ko redzēt. Un tas būs 14. gads. Paldies, Džordž. Tālāk Džeks Niklsons. Un tālāk Mārtiņš Hoislings. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos laipni sveikt komisāru mūsu vidū. Jūs ļoti skaidri norādījāt, ka, protams, pārmaiņas ir ceļā, un jūs pastāstiet, pie kā jūs strādājat, jūs strādājat ļoti dažādās jomās. Es eh, pilnīgā piekrītu George Lyon izteiktajām bažām. Uh, par to, ka lūk šīs astoņas stundas ir no gaisa pagrābts cipars. Eiropas Savienībā ir ļoti attālināti reģioni, un tā kā turpinot spiest uz šādu limitu, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir jāizmanto labākie mehānismi un instrumenti, lai mēs nodrošinātu tiešām vajadzīgo labturību. Un eh, šai attieksmei ir jābūt pamatotai zinātniskiem, tādēļ es atbalstīju, un ja šādi būtu šī pieeja, es jūs, protams, atbalstītu. Mēs sakāt, ka mēs visi zinām par šīm 16 dalību valstīm, kuras šķiet, ka iespējams pildīs, būs izpildījuši prasības attiecībā uz cūku labturību. Bet atcerieties, ka mēs runājām par uh, vistu, par dēju vistu labturību, es domāju, ka Runājot par dzīvnieku labturību, mēs esam pastāvējuši uz to, ka tie dzīvnieki, ko eh, mēs izmantojam pārtikai, tie tiek turēti labākos apstākļos. Cilvēki, kas to cenšas pagriezt no uh, kājām uz galvas, uh, ņemot vērā to, ka valdības ir uh, par to nobalsojušas, cilvēkiem ir reāli jāskatās lietām. Piemēram, ir visi šie aizliegumi, uh, un jāsaka, vai mums ir nepieciešama vēl jauna likumdošana. Mums vajadzētu īstenot un ieviest to likumdošanu, kura mums jau ir. Šajos laikos, kad valstīm ir arvien grūtāk atrast papildus līdzekļus, lai kaut ko darītu, arī zemnieki, zemniekiem kļūst arvien eh, grūtāk ievērot visus prasības un standarts. Un vajag skatīties, vai mēs neprasam par daudz, mums tas viss ir jādara pareizi. Es, protams, gribu piekrist Kapus Santus kungam par ģēmo. Mums šī problēma ir jāatrisina. Mēs e, nevaram. Mēs e, nevaram, piemēram, riskēt ar, ar to, ka tie, kas tātad piekritīs un vēlēsies ražot šādus produktus, tiks uh, Eh, tiem neļaus to darīt tad, kad tie nonāks ostās. Mēs nedrīkstam visu laiku šaut paši savu kājā. Katru reizi, kad mēs pieņemam visādas labi domātas regulas, kuras mēs pēc tam paši nespējam ieviest dzīvē. Paldies, Džim! Mārtiņš Haislings. Lielas paldies, komisāri! Mēs patiešām esam gandarīti, ka jūs esat ieradies šeit, un es tagad vēlētos arī pievienoties tam, ko jau teica mans kolēģis. Tātad uh, ja mēs runājam par, uh, par uh, produktu importu un transportēšanu, mēs esam diezgan skeptiski noskaņoti pret uh, šo jautājumu Eiropas Savienības mērogā, jo mēs nevēramies ielaist Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības teritorijā tādas produktus, kas nemazām nav pieļaujami. Uh, Un, protams, ka arī um, sabiedrībai notiek um, arī attiecīgās diskusijas. Varbūt tās jūs varat mums konkrēti pat, pateikt, ko tad jūs īsti vēlties uh, ieplānot, ko jūs vēlties redzēt uh, attiecībā šo jautājumu. Otrs aspekts tiek arī dzirdēts, ka jūs vēlaties uh, vēl vienreiz diskutēt par sēklu. Uh, Un man atkal ir jāsaka, ka tas būs ļoti delikāts jautājums, un šeit norisināsies atkal liels diskusijas, eh, un tas noteikti nozīmēs to, ka sabiedrība visticamāk arī pretosies pret šo uh, diskusijas uzsākšanu par sēklu. Jūs jau arī teicāt, eh, ka Dānijas prezidentūras laikā jūs vēlaties panākt vienošanos par uh, jauno, uh, jauno likumdošanu par ģenētiku. Uh, Bet ir jāsaka, ka priekšlikum, šim priekšlikumam nav nekāda saistība ar to, ko mēs jau e, pirms kāda laika esam akceptējuši. Un arī, ja mēs runājam e, par jauno regulē, regulējumu izstrādi, tad Eiropas parlaments jau ir pateicis nostāju, ka šeit ir nepieciešama jauna specifiskas normas, lai varētu aizstāvēt arī lauksaimniecības sektoru, bet Dānijas prezidentūra vēl pat nav uzsākuši šo jauno priekšlikumu. Uh, Un runājot par, eh, ja jūs tagad izstrādāsiet jaunu priekšlikumu par klonēšanu, arī, ja mēs runājam par Novafood uh, eh, regulu, tad, uh, tad katrai reizē ir arī jādiskutē ar uh, parlamentu. Un ja mums nav nekāda vienošanās, tad mēs attiecīgi nemazam nevaram turpināt šo rīcību politiku. Un tas tātad Un tas nozīmē, ka nākamajām paudzēm netiks nodrošināta attiecīgā pārtiks produktu piegāde. Un tas rodās jautājums, vai jūs vēlaties atgriezties pie savu jaun, vecā virzienu, vai jūs vēlaties jaunu politiku uzsākt. Un tagad uh, vēl viens uh, jautājums. Antibiotika izmantošana lauksaimniecības sektorā. Es īsti nezinu, vai jūs zināt Vācijas pētījumus, kas tika veikti par šo jautājumu, kur aptuveni 90% dēļai viss būtībā tiek um, tiek ar antibiotikām ārstētas. Un tas nozīmē to, ka šīs būtībā antibiotika lietojums tikai tiek izmantots divas dienas, un tas nozīmē to, ka antibiotikas tiek ļoti lielā plašā mērogā izmantots, un tad rodās jautājums, vai jūs patiešām vēlaties turpināt šo rīcību politiku, un beigu beigās, vai jūs vēlaties varbūt ar šo rīcību politiku iegrožat. Uh, Um, es vēlos, protams, sas, uh, saņemt jūsu atbildi, ņemot vērā to, ka pirms sešiem mēnešiem mēs nosūtījām vēstuli ar šo atbildi un vēl aizvien neesam saņēmuši atbildi. Runājot par auga aizsardzību, augu veselību, jūs arī pieminējāt to, ka, ka jāmin arī tās sugas, kas ir īpaši ir uh, rezistentas pret uh, sausuma, bet es šeit redzu lielākas briesmas, jo mēs aizvien vairāk sugas uh, pa pazaudējam, Eh, iekš lauksaimniecības sektora, mm, tātad lauksaimniecības sektorā mēs pazaudējam jaunās sugas, tātad ko jūs šeit darat šajā jomā, lai aizsargātu lauksaimniecības produktus? Paldies! Grazie Martin. La parola a Gnu. E poi chiudiamo con i coordinatori. Paldies. Pēdējais komentārs no koordinātora puses. Uh, Nu, es domāju, ka jūs sapratīsiet, ka es nesākšu jūs apsveikt, jo, manuprāt, ļoti grūti ir šādas labas vārdas vēl tikt jebkuram komisāram. Bet es vēlos galvenokārt runāt par to, ka 27 dalību valsti, no 27 dalību valstīm tikai 16 saka, ka D dienā būs gatavas. Uh, Uh, pildīt cūku direktīvas noteikumus. Nu, kā tas ietekmēs visu nozari, jo gal galā tas ietekmēs visus uh, ražošanas līmeņus. Vai šīs te valstis vienkārši saka, ko komisija vēl dzirdēt un vēlas iegūt laiku, kas attiec uz atlikušajām 11 valstīm? Uh, Tās pat necenšas parādīt, eh, ka tās var būt atbilstošas. Nu kā tad eh, šajā tā saucamajā kopējā tirgū britu cūkops var konkurēt? Es domāju, ka mēs varam atrasties drīz tādā situācijā, kad eh, mēs importēsim cūgaļu, kas ir izaudzēta neievērot labturības noteikumus. Uh, un cenas, protams, eh, kļūs arvien eh, augstāks. Un tagad mēs, eh, piemēram, būros turēto vistu olas importējam no Meksikas, jo, lūk, Eiropā ir aizliegts tās šajos būros turēt. Un šeit jau nav runa par likumdošanu. Likumdošanas mums pietiek, tā vienkārši ir jāīstenot. Es vēlētos pakomentēt to, ko sacīja uh, iepriekšējais runātājs. Uh, Mārtiņ, es gribētu teikt, ka šķirnes nepazūda. Audzētāji tiešām uztur šo ģenētisko augu banku, jo viņi nekad nezina, kad viņiem kādas ģenētiskās īpašības būs vajadzīgas. Paldies, un tālāk komisāra kungs došu jums vārdu, lai atbildētu, un pēc tam Delangen kungam vārds. Paldies! Es centīšos iziet cauri visiem tiem jautājumiem, kas e, šeit parādījās, ko minēja koordinātori Deskungs vispirms. Par karpu dīķiem un problēmām ar karpa audzēšanu jūsu reģionā. Šāda veida slimības um, un situācija ar tām tiek pārskatīta, uh, ņemot vērā to, ka tiek pārskatīta dzīvnieku veselības likumdošana un tādēļ mēs pārskatīsim šos jautājumus, kas attiec uz kautuvēm un par to, ka daudzas tiek slēgtas. Es uh, piekrītu, jo vairāk mēs slēdzam kautuves, jo vairāk eh, dzīvnieki ir jātransportē, bet tāpat laikā ir jāsaprot, ka Lai gan Eiropa un Eiropas regulas parasti tiek vainots un galvenokārt tiek vainots par šādu veidu sakām, ļoti bieži tomēr pastāv pietiekami liela elastība mūsu likumdošanā, runājot par higiēnas pasākumiem, kurus dalību valstis var realizēt. Tikai jautājums ir, ka dalību valstis tos nepiemēro, nepiemērot neizmanto to elastību, kas ir iestrādāt mūsu likumdošanā. Un tad vienkāršāk, protams, ir pateikt, ka tas ir Eiropas dēļ, ka mēs tagad sastopamies ar šīm negatīvajām sekām. Tātad galvenajam mm, mērķim būtu jābūt paskaidrot, ka tad, kad parlaments ir izstrādājis likumdošanas aktu, ka komisija to ir darījusi un padome, ka mēs esam ņēmuši vērā dažādās prasības, piemēram, tādas, ar kurām sastopas mazās kautos. Nesen bija konferencē kopā ar, ar Dāčānu Čaulošu par tā saucamo slow food. Un šeit bija jautājums, piemēram, par zemniekiem Austrijas kalnos, teiksim, kas vēlētos pārdot pārtiku, kas nāk no viņu pašu ražotajiem lopiem, un pastāv elastība, ka to var darīt. Ja ir vajadzīga vēl papildus elastība, to var darīt. Higienas un veselības jautājumi ir svarīgi un tie ir jāievēro. Tāpat laikā mēs zinām, ka varbūt atšķirīgs regulējums um, dažādos apstākļos. Eh, Lūisam var sacīt eh, par pašu saturu. Jā, mēs nevaram šeit ieiet detaļās, jo pašlaik pie tiem tiek strādāts un vēl tiek veikt ietekmes novērtējumi, tie tiek organizēti un tā tālāk. Bet es jums varu apsolīt, ka Es eh, esmu ar mieru tikties ar jebkuru, eh, kas ir ieinteresēts jebkurā no šiem konkrētiem priekšlikumiem, apspriest tos pirms eh, tie ir nonākuši savā galīgajā formātā. Tad es esmu gatavs iepazīstināt jūs ar to jau procesa laikā. Vienmēr mēs varam nebūt viensprātis, bet esmu ar mieru ar jums diskutēt. Un esmu ļoti atvērts, kā vienmēr, jūsu komentāriem. Par ģēmo. Uh, Eh, šo jautājumu minēja vairāk no jums. Īpaši ar neli, eh, runājot par nelielu ģēmo pieaugumu, mēs esam mainījuši mērīšanas noteikumus pirms dažiem mēnešiem, importētai lobarībai. Un tagad jau vairākus mēnešus jaunā kārtība ir spēkā, un mēs šobrīd analizējam uh, kādas ir sekas un vai ir radušās kādas problēmas šajā procesā. Un šķiet, ka uh, viss ir strādājis pietiekami labi, un man ir jāatkārtina visiem, ka šīs izmaiņas uh, mērīšanas mehānismos uh, tika pieņemts vienojoties parlamentam un padomē. Tā kā šobrīd mēs apspriežam, apsveram to, vai uh, attiecināt to arī uz cilvēku pārtiku. Uh, šādu te mērīšanas mehānismu. Tehniski mēs, protams, saglabājam šo eh, nulles toleranci, taču esam ieviesuši jaunus mehānismus, kā šo nulli izmērīt, un tas savukārt ir tāds praktiskāks risinājums un tāds konsekventāks risinājums visiem šiem mērījumiem. Um, par sēklu materiālu mēs pašlaik uh, to neapsveram. Mm, vispirms mēs vēlamies varbūt iet drusku tālāk par dzīvnieku barību, par lobarību un attiecināt arī uz cilvēku pārtiks importu. Jā, runājot par tabaku, mēs plānojam tabakas produktu direktīvas pārskatīšanu. Nu, e, tieši no veselības viedokļa tas ir ļoti svarīgi jo tabaka ir galvenais uh, killeris mūsu sabiedrībā, bet es vēlētos eh, atgādināt vienu lietu. Viens no jautājumiem, par ko mēs domājam, ir arī aromatizētāji un piedevas. Uh, bet šeit mēs domājam tikai par raksturīgiem eh, aromatizētājiem. Uh, Tātad visas pārējās sastāvdaļas, kas ir nepieciešamas, lai, piemēram, aromatizētu Eiropas tabaku, lai tā būtu uh, konkurētspējīga, lūk, par šiem uh, tātad vielām nebūs runa. Ar to mēs tagad nenodarbosies. Tad, kad mēs pabeigsim uh, jau sākto procesu, mēs taču laik veicām ietekmes izvērtējumu, un tad es, protams, arī jūs informēšu. Uh, un uh, dis, apspriedīšu jautājumus, par kuriem mēs, pie kuriem mēs strādājam. Tas neietekmēs lauksaimniecības sektoru, tabaks audzēšanā. Jā, nu vienīgi samazināsies pieprasījums, jo samazināsies uh, patēriņš. Nu tāds patiesībā ir mūsu īstais mērķis. Runājot par to, ko Lainkungs sacīja un dzīvnieku labturību, es atkal piekrītu un daudz no jums to sacīja, ka mums ir jākoncentrējas uz esošās likuma likumdošanas īstenošanu, balstoties uz zinātnes atziņām. Nākamnedēļ saņemšu ap miljonu pārakstu eh, zem dokumenti, kas runā par šo tranzītu laiku vai pārvadāšanas laiku 8 stundas. Es, protams, saprotu izteiktās bāžas un saprotu, ka notiek arī ļaunprātīga mm, liberālāku noteikumu izmantošanu. Kopā mēs esam tātad šeit tāpēc, lai cīnītos pret ļaunprātīgu izmantošanu. Taču manas bažas šobrīd ir tādas, ka ir mm, jākoncentrējas un jāskatās, kā mēs vislabāk varam īstenot transportēšanas jautājums. Tātad, ja mums ir regulas un šodien pastāv tehnoloģijas, tad mēs varam izmantot esošās tehnoloģijas, uh, lai patiešām nodrošinātu to, ka regulas, kuras jau ir spēkā, tās tiek arī ievērotas. Piemēram, es uh, savā iPadā šodien varu uh, izsekot katram lidojumam, katrai lidmašīnai, kas ir pacēlusies gaisā visā pasaulē. Tā kā, nu, eh, es gribētu teikt, ka tehnoloģiski mēs varam izsekot jebkuram dzīvnieku transportam un mēs varam iestrādāt mūsu eh, likumdošanu sistēmā, un ja kāds to pārkāp, tad eh, to varētu ļoti viegli arī konstatēt. Risinājumi pastāv. Taču šeit atkal ir jāuzsver, ka risinājums eh, nevar būt tāds, ko, par ko iestājas tikai parlaments un padome. Tas ir jāpieņem uh, Eiropas Savienības dalību valstīm ir jābūt centralizētai kontrolas sistēmai, jo tā ir pārobežu situācija um, arī dzen. Runājot uh, par cūkām, jāsaka, ka mēs esam gatavi uh, koordinēties un arī sadarboties ar lielveikalu ķēdēm, lai uh, varētu vienoties eh, par šiem uzglabāšanas jautājumiem, standartu ievērošanu, jo es domāju, ka eh, tieši nozare var palīdzēt gan pārstrādātāji, gan uh, lielveikalu ķēdes. Nu, ko mēs varam, mēs darām kā komisija, kas ir mūsu kompetencē. Mēs izmantojam visu, kas ir mūsu rīcībā. Uh, un nostāja, ko mēs pieņēmām attiecībā uz dējēvistām, kur mēs atbalstam dalībvalsts, tad, kad mēs pastāvējam uz to, ka uh, gala termiņš nav jāpagarina. Uh, šajā uh, brīdī, piemēram, attiecībā uz cūkām, neviens pat neprasa šādu te uh, pagarinājumu, jo ir skaidrs, ka termiņu neviens nepagarinās. Uh, Būtībā es zinu, ka dalībvalsts daudz vairāk šobrīd koncentrēs to, lai panāktu atbilstību, un to mēs arī gribam. Arī attiecībā uz finansēšanu, protams, šīs lietas maksā naudu un tāpēc mēs veicinam uh, pieejamā finansējuma izmantošanu arī struktūra fondu līdzekļus, lai realizētu šo pārmaiņu procesu un panāktu atbilstību. Kas attiec uz dēvistam, tad mums ir katru mēnesi sanā, uh, sanāksmes ar nacionālajiem ekspertiem. Uh, un mūsu nostāja ir tāda, ka līdz gada beigām būs pilna atbilstība panākt. Es ceru, ka tas tā arī būs. Nu, tas balstās informāciju, ko mēs saņemam no dalību valstīm. Nu, vai viņi saka to, ko mēs gribam dzirdēt, vai tā ir patiesība, nu, to jau es tā nevaru pateikt. Es Nevaru lasīt domas, taču es uzticos profesionālismam un dalību valstu uh, nopietnībai, jo trīs mēnešu, četru mēnešu laikā, ja viņi turpinās mūs melot, nu tad, protams, ka tas atklāsies agrāk vai vēlāk. Un te jau būs runa par uzticēšanos dalību valstī. Tā kā es ceru, ka informācija, ko mēs saņemam no dalību valstīm, ir pareiza. Es piekrīt arī Niklsona kungam par transportēšanas jautājumu, ka tam ir jābūt zinātniski pamatotam. Un Eiropas vainošana faktiski ir tāds Eiropas sports, jo Eiropa tiek vainot par visu. Bet mēs pieņemam savus lēmumus šeit, lai gan nestrādājam varbūt tik labi, kā jūs vēlētos, bet eh, mēs tomēr daram visu, ko varam. Uh, un cenšamies virzīt šos jautājumus, lai panāktu to, ka mēs eh, atbildam uz bažām, eh, ko mēs caur jums arī eh, uzzinām, jo uh, Bažas pauž vīdas aizstāvji, vienkāršie iedzīvotāji, patērētāji, nozara pārstāvji, un beigās mums ir jāatrod tāds darboties spējīgs kompromis. Runāt par Hauslinga kunga ģēmo jautājumu. Protams, ka būs samierināšanās procedūra, un mēs atradīsim kaut kādu pretimnākšanu starp parlamentu un padomu par to, kāds varētu būt praktiskais risinājums. Un es tiešām ceru, ka tad mēs arī varēsim, eh, nu, spiest uz to, lai rastos tāds darboties spējīgs risinājums. Tad, kad parlaments nāca klajā ar savu ierosi, mēs sacījām, ka piekrītam vairumam no tām nostājumu, tiem viedokļiem, ko pauda uh, parlaments. Mēs tās atbalstījām. Nu, padomu nāk ar jauniem elementiem, un tas, protams, ir jāapspriež arī komitejās un parlamentā. Par klonēšanu. Kā es jau solīju, runājot par jauniem pārtikas produktiem, diskusijās, kas mums bija par tiem, ka es nākšu klajā ar pilnīgi atsevišķu neatkarīgu atdalītu priekšlikumu par klonēšanu, kas tiks atdalīts no uh, eh, jauno pārtiks produktu dokumenta. Un es devos NV komiteju, protams, lai uzzinātu, kā NV vēlas turpināt. Mana vēlme ir turpināt ar jauniem pārtiks produktiem. Uh, Atskaitot klonēšanu, tātad klonēšanu izņemot to ārā, nu varbūt eh, vienīgi paredzot kaut kādus eh, drošības pasākumus, kas būtu vajadzīgi. Tad gaidīt eh, uz ietekmes izvērtējumu, jo par klonēšanas direktīvu tāds jau tiek izstrādāts. Un tad mēs pilnībā varēsim runāt par šo te direktīvu. Skaidrs, ka mēs nevaram atkal uzsākt vienu tādu bezgalīgu procesu. Uh, Tātad, ja mēs turpinam strādāt pie jauniem pārtiks produktiem jau šodien, tad tā ir iniciatīva, kas varētu būt veiksmīga, bet, protams, tas ir atkarīgs no parlamenta, un es gaidu saprātīgus risinājumus, jo, ja man būs zaļā gaisma no parlamenta, tad viss ir lieliski, ja nē, nu tad mums ir būs jāstrādā divām atsevišķām direktīvām, un tad mēs tās varēsim beigt kaut kur gada laikā. Par antibiot, antibiotiku lietošanu lauksaimniecībā. Jā, tās tiek izmantotas ļaunprātīgi, un tā kā tas tiek izmantot šobrīd, tas, protams, ir slikti. Tad, kad mēs paziņojām par antibakteriālo rezistenci, runājot par šiem jautājumiem, un es to esmu publiski atkārtojis vairāk kārt ka problēma ar, ar rezistenci pret antibiotikām ir saistīta ar to, ka antibiotikas diemžēl tiek neatbilstoši lietotas gan uh, cilvēku ārstēšanā, gan arī dzīvnieku ārstēšanā. Un runājot par šiem 90%, nu, tas ir skandi, skandalos uh, cipars. Ja 90% dzīvnieku tiek ārstēti ar antibiotikām divreiz gadā, nu tas galīgi nav pieņemams. Uh, Tā tad ir jāsaprot, ka ja šāda veida medikamenti tiek nozīmēti lauksaimniecībā izmantojumiem dzīvniekiem, tad tur ir jābūt tiešām um, medicīniskam pamatojumam, un vai tas vienmēr tā notiek, nu, te mums ir vēl jāpaskatās, kā tas īsti notiek. Tālāk šķiet, ka es atbal, atbildēju Redborn kunga izteikumiem. Es ceru, ka esmu atbildējis uz visu. Lielas paldies komisāram par atbild, sniegtajām atbildēm. Daudz kas tika teikts runātāji, kas vēlētos tagad izteikties, tie ir 13 un pat uh, vēl vairāk vēlās izteikties, tad lūdzu uh, ievērojiet doto laiku, lai arī komisāram uh, būtu iespēja atbildēt. Delanga, liels paldies! Es esmu bijis diezgan kritiski attiecībā uz komisāru, tad, kad viņš ieradās iepriekšējā sēdē par tātad šo um, krātiņiem. Ja? Bet, ja mēs tagad runājam par šiem sprost, sprostiem un arī par transportēšanu, jūs teicāt, ka mums ir nepieciešami striktāki, stingrāki īstenošanas pasākumi, kuram, protams, es varu pievienoties un piekrist, bet šis stāsts nevar tikt īstenots, ja mēs ne, neveiksim biežākas uzraudzības un kontrols, kā arī neieviesim sankcijas pasākums kā piemēram sankcijas, kas ir Eiropas Savienības mērogā, un mums ir nepieciešams arī iestādes, kas uzrauga un kas arī īsteno šīs attiecīgās sankcijas. Un mums ir nepieciešams šādi pasākumi, ja nu vienīgi mēs neatrodam kādu maģisko risinājumu šim jautājumiem. Mums ir nepieciešams pārliecinošas sankcijas, preventīvas sankcijas, kā arī uzraudzības mehānismi, lai attiecīgās iestādes arī ievērotu šos attiecīgās normas. Un es vēlētos to uzsvērt, jo to tomēr mēs neesam vēl atraduši mūsu maģisko risinājumu. Un jautājums, ko es vēlētos uzdot par jauno tēmu, ir tas, ka es vēl aiz, es aizvien vairāk iegūstu informāciju par krāpnieciskajiem pasākumiem, tad, kad tiek saražot pārtiks produktu. Es nezinu, vai tas ir sasaistīts ar ekonomikas krīzi, ņemot vērā to, ka ir aizvien vairāk ekonomiskais spiediens izdarīts uz lauksaimniekiem, jeb uh, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, Es, bet jāņem vērā to, ka šī tendence aizvien vairāk pieaug. Mums ir būtībā, eh, ka industriālais sāls būtībā nokļūst maizē. Mums ir bijis ir tāds gadījums, mums arī ir tāds gadījums, kad smagie metāli nonāk eh, arī eh, pulveros un arī um, šokolādēs jeb konfektēs. Es tikai minu šos piemērus, lai uzsvērtu to, ka šāda veida krāpniecības pasākumi aizvien vairāk palielinās. Un tagad mans jautājums, kā jūsu iestāda aģentūra būtībā risina šo jautājumu, ņemot vērā ekonomisko krīzi un tas, ka ekonomiskā krīze dara spiedienu arī uz uzņēmējiem. Tātad man ir rodās jautājums, vai jūs vēl vairāk pastiprināt savu darbību un aktivitāti, ņemot vērā šos apstākļus. Lielas paldies! Kerankungs. Lielas paldies! Es vēlētos atgādināt uh, komisāram par to, ka es esmu priecīgs, ka viņš ir um, atnācis un ieradies uz uh, šo sēdi, bet es arī vēlētos atgādināt, ka janvārī parlaments ar vairākumu e, par, um, nu, tā tad akceptēja rezolūciju šajā um, parlamentā par pārtiks produktu atkritumiem. Un, protams, šeit bija iesniegt vairāki priekšlikumi, un viens no tiem bija ļoti steidzīgs, kas pat eh, noteica, ka 2014. gadam vajadzētu būt Eiropas Savienības gadam pret uh, pārtiks produktu uh, pārmērīgu izmantošanu, lietošanu izniekošana. Un, protams, tagad ir, mēs arī sagaidam to, vai vēlamies arī dzirdēt atbildu uz to, vai komisija vēlās kaut ko darīt šajā jautājumā. Un es arī, man arī sniegt informāciju par to, ka vairāk. Uh, uh, iesaist, vairākas iesaistītās puses arī ir uzsākuši attiecīgos soļus šajā jomā. Un, protams, es būtu ļoti ieinteresēts uh, dzirdēt no jums, vai komisija arī domā uzsākt attiecīgos soļus, lai nodrošinātu to, ka 2014. gads tiek deklarēts par Eiropas Savienības uh, gadu pret uh, uh pārtiks produktu izniekošanu. Un, protams, šeit ir nepieciešams attiecīgās uh, vadlī, vadlīnijas. Liels paldies! Magines, un tad liels paldies! Man tikai rodās jautājums par diviem noteiktiem likumdošanas, divām noteiktām likumdošanas paketēm, kas, protams, tiek gaidītas, bet tajā pašā laikā arī novēlotas. Um, Es esmu diezgan noraizī, nobežījusies par to, ka mēs attiecīgās paketes pirmo daļu nemazam neskaidrosim, kas attiecās uz veterināro medi medikamentu paketi. Eh, un man rodas jautājums, kādēļ eh, šī pakete tiek eh, būtībā mm, atlikt uz vēlāku laiku, vai tas attiecās uz mazajām dalību valstīm. Un tas jā, jāņem vērā to, ka tā ir ļoti mm, veca likumdošanas, veca likumdošanas priekšlikums. Uh, Varbūt tās jūs varētu pasteidzināt šo likumdošanas paket, paketes uh, procesu. Un tad runājot par trešo paketni, par uh, dzīvnieku labturību, veselību, arī par pārtiks produktu un barības vielu uzraudzību. Un atkal šajā gadījumā mēs redzam to, ka šī pakete būtībā tiek atkal uh, vēlāk tiks akceptēta un mēs sagaidām jūsu priekšlikumu šajā jomā. Un es domāju, ka abos gadījumos, es katrā gadījumā būtu gandarīt, ja jūs būtu vairāk aktīvāks šajā jomā, un varbūt tās jūs varētu arī sniegt atbildu šo jautājumu. Paldies! Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Harens Garcia. Garcia skundze. Liels paldies! nelieli jautājumi, īsi jautājumi. Ja mēs runājam par dzīvnieku labturību, vai jūs varētu pateikt, kā jūs varētu attaisnot šādus striktus ierobežojumus, ja mēs runājam par astoņām stundām? Tad, kad dzīvnieki tiek transportēti noteiktos apstākļos, tad es īsti nesaprotu, kādēļ šī norma vai ir nepieciešama piemērot tikai tad, kad tiek pārvietot uz, kau, uz kautuvēm, nevis uz citiem mērķiem. Ja jūs piemērojat šo normu tikai uz kautuvēm, tad jūs būtībā izlaižat uh, 60% no visiem transportēšanas veidiem, kas attiecās pieņemsim uz cūku, uh, cūkām. Otrs jautājums. Vai jūs ieplānojat jebkādu augu uh, veselības iniciatīvu, jo es to atgādinu jums, ka decembrī mēs jau vēlēmies sagaidīt attiecīgo likumdošanas priekšlikumu par noteiktiem uh, augu veselības aspektiem, jo to, ko mēs esam redzējuši, jo ņemot vērā to, ka, ka citrus augļu um, citrus audzētājiem būtībā ir jā, jāievēro tik daudz normas, kas, uh, kas neattaisno. Un, ja mēs runājam par jauno pārtiks produktu likumdošanas aktu, vai jūs plānojat arī iesniegt šos abus divus likumdošanas aktus vienlaicīgi, gan arī, ja mēs runājam par jauniem pārtiks produktiem un klonēšanas aspektu? Un ņemot vērā šīs attiecīgās problēmas, kas var izriet, tad varbūt tas uh, vajadzētu par to padomāt. Liels paldies, Polsens kundze. Tack så mycket ordförande och tack så. Liels paldies priekšsēdētāji un liels paldies arī komisāram Dalī par to, ka ir ieradies šeit, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem. Runājot par higiēnas regulu un mazajām kautuvēm, es domāju, ka pati par sevi šī, šī regula ir ļoti elastīga, bet izmaksām ir ļoti liela ietekme, ja mēs runājam par to, kā šīs izmaksas tiek sadalītas. Mazām kautuvēm, mazās kautus, protams, um, ļoti smagi izjutīs šo, jaun, šo jauno regulu un jaunās normās, normas. Un es domāju, ka šeit vajadzētu pievērst vairāk uzmanības šiem jautājumiem. Iespējams, mums ir nepieciešams atgriezties pie šī jautājuma, tātad pie vietējiem un reģionālajiem kautuvēm, jo jāņem vērā to, ka ir nepieciešams šīs kautuves. Un tad runājot par dzīvnieku aizsardzības uh, tiesību aktiem, jā, protams, ir nepieciešams uzraudzīt. Un arī nepieciešams izstrādāt sankcijas. Bet es esmu pilnībā pārliecināta, ja mēs izstrādāsim ietvaru likumu, kas ir diezgan līdzīgs pārtikas tiesību aktiem un to principiem, tad es domāju, ka tas atvieglos mūsu dzīvi. Mēs vienkārši izstrādāsim būtībā ietvera tiesību aktu attiecībā uz šo jautājumu, un tādā veidā mēs arī definēsim, kurš ir atbildības par ko. Es domāju, ka tas atvieglos mūsu darbu, un tas, protams, arī atvieglos um, uzraudzības procesu un arī sankciju ieviešanu. Un tad runājot par kontrolēm, uh, par, uh, kas attiecās uz uh, šo stratēģiju dokumentu, mums ir nepieciešama uzsvērt galvenos elementus. Piemēram, ja mums ir 5 līdz 10 gadu pārēja periods, tātad pārmaiņām, tad komisijai nepieciešams uh, īstenot savus pilnvars, to uzraudzīt, pārbaudīt un saņemt attiecīgās atbildes no dalību valstīm, uh, kā piemēram, cik ilgi viņiem ir nepieciešams uh, termiņš, lai īstenot attiecīgās normas. Bet pašlaik mums ir jānogaida līdz tam momentam, kamēr uh, šīs normas stājās spēkā. Un es uzskatu, ka mums ir nepieciešams ļaut komisijai jau sākt darboties agrāk. Lielas paldies! Liels paldies! Torfon kungs. Grazie, signor komisājo. Um, par... Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies komisāru kungam. Kas attiecās uz dzīvnieku transportēšanu, es pilnībā vairs, varu atbalstīt jūsu nostāju. Protams, dzīvnieku labturība transportēšanas laikā ir ne tikai laika jautājums, bet arī kval, uh, transportēšanas kvalitātes jautājums. Uh, Un, un diskusiju laikā bieži vien mēs būtībā pazaudējam galveno mērķi, ka tas var arī ilgt 12 eh, stundas, bet 8 stundas nozīmē to, ka, ka šis, eh, šī pārvietošana eh, ir īstenojama. Un, protams, ka šeit, šeit ir jāievēro attiecīgās normas un uh, likumi, Itālijā mums ir radusies problēma ar biškopību, ņemot vērā to, ka ir izplatījusies uh, bišu slimība. Mums, mums arī bija ziņojums par uh, bišu labturību. It īpaši arī par uh, attiecīgo skābi un šīs skābes izmantošanu, jo tādēļ, ka tas netika ne, uh, reģistrēts nu, un tas netika, netika domāts, ka tas tiks izmantots kā veterinārijas medikaments. Un šeit, protams, rodās jautājums par formaldehīdu skābi. Un tas, protams, arī Itālijā un Itālijas sabiedrībā un Itālijas biškopiem tas ir ļoti svarīgs jautājums, un varbūt tās komisārs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Paldies! Liels paldies! Rainers kundzei tiek dots vārds. Lielas paldies! Vispirms jau es vēlētos pateikties par to, ka, ka jūs esat ieradušies uz šo diskusiju. Es arī uzskatu, ka ar jums var vest patiešām labu dialogu. Man būtu divi jautājumi. Pirmkārt, pirmais jautājums, es vēlētos pievienoties tam, ko jau es pati esmu izteikusi iepriekš, un tas ir par antibiotikas jautājumu, par antibiotiku izmantošanu. Jūs jau teicāt, ka antibiotikas vajadzētu tikai tad izmantot, ja veterinārārsts arī ir uh, tuvumā. Protams, tas izklausās ļoti skaisti, bet kādā veidā jūs varētu nodrošināt to, ka tik daudz veterinārijas ārsti vispār var ierasties attiecīgajos uh, uzņēmumos, jāņem vērā to, ka mums nemazām tik daudz veterinārārstu nav, viņiem nemazām nav laika, lai ierastu iesaistos visos lauksaimniecības uzņēmumos, jeb fermās, lai patiešām eh, paši uh, sniegt šīs, an šo antibiotikas devumu. Un uh, jāņem vērā to, ka, ja dzīvnieks ir saslims, viņ, viņš mokās savā sāpēs un arī ir drūdzis, un bieži vien ir ļoti grūti uh, izlemt, vai šeit mēs izmantojam antibiotikas, vai arī tas ir uh, būtībā steidzama. Uh, Ste, eh, ka šeit ir nepieciešama steidzama rīcība. Un vēl viens jautājums, ko mēs, nekad, eh, ko mēs neesam uzrunājuši, ņemot vērā to, ka pēdējās nedēļās mēs sasniedzam infor, informāciju, ir tas, ka mēs eh, novērojam PCB atliekas olās un arī pārtiks produktos, Un šķiet, ka tā, šī problēma vairs jau nav Eiropas mēroga problēma, bet gan jau globāli, ņemot vērā, ka ir veikti attiecīgie pētījumi. Un kādā veidā mēs risināsim šo problēmu, ņemot vērā to, ka šie rādītāji ir. Um, Bet, ja ņem, ņemot vērā to, ka šie rādītāji nav jau tik augsti, lai ietekmētu negatīvi ves, uh, cilvēku veselību, bet tajā pašā laikā šeit var tik novērots atlieks. Jo Ja, ja mēs runājam par šo atlieku iegrožošanu, tad ir attiecīgi atkal jāizmanto būri jeb stropi, un tad uh, mēs atkal nonākam pretrunā ar mūsu uh, tiesību aktiem. Paldies! Samajušo un Nikolaško. Juso. Ajuso. Ajuso. Liels paldies! Liels paldies arī komisāram! Daudz man komer, komentāri jau ir tikuši uzdoti. Jā, mums ir patiešām uh, viens no striktākajām direktīvām un uh, tiesību aktiem, bet viss to, ko mēs ieviešam, tajā pašā laikā eh, nav jāievēro attiecīgās normas, jo mēs arī importējam produktus, kas ir lētāki un attiecīgi neievēro šīs likumdošanas aktu normas, piemēram, EFSA 5. aprīlī ir veikusi pētījumu, kur tiek atzīts, ka ieviestie produkti līdz 6 līdz pat 15 reizēm e, vairāk satur e, šo, šos te, šīs vielas, jeb pesticīdus, nekā ir atļauts. Un mūsu valstī, mūsu tātad Eiropas Savienības mērogā, mēs nemazam nevar izmantot vairākas lietas, ņemot vērā to, ka ir šeit ļoti um, strikti iegrožot um, šī attiecīgie pasākumi. Uh, Bet, ja mēs runājam par importēšanas normām un ierobežojumiem un uh, importēšanas produktiem, tad šīs normas netiek ievērotas. Tad rodas jautājums, kādēļ tad Eiropas Savienība neuzsāk kaut kādu kampaņu, kur Eiropas Savienības patērētājiem paskaidro par to, ka mūsu produkcija ir dārgāka, jo tā ir labāka. Un tādā veidā mēs varētu novērst uh, to, ka šie, šie, šī importētā produkcija nemazām nenonāk mūsu tirgu. Uh, jo būtībā cilvēku sabiedrība tiek informēta. Un tad mēs varētu arī slēgt attiecīgos uh, robežu šiem produktiem, un tas arī nāktu par labu mūsu lauksaimniekiem. Un Bet, ja uz vienu jautājumu tiek atbildēts, tad arī ir nepieciešams atbildēt uz to uzdoto jautājumu, nevis uz kaut ko citu. Paldies! Paldies! Nikolesko kungs nākamais runātājs. Un pēc viņa Koras Mūras kundze. Pan poseł Nikolesku. Nikolesko kungs, lūdzu. W takim razie poprosimy pani poseł. Jest pani poseł Korea Zamora, bardzo proszę. Tad Koras Zamoras kundze, teiktos vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, sveicināts eh, komisāra kungs. Mans jautājums ir par ko tādu, ko pirms kāda brīža jau minējāt. Ņemot vērā eh, direktīvu par tabaks produktiem. Priecājos dzirdēt, ka jūs teicāt, ka šīs direktīvas pārskatīšana ļoti dramatiski neietekmēs audzētājus. Tomēr man liekas, ka šīs direktīvas pārskatīšana tomēr būs liels trieciens tabakas audzētājiem, kuri rada daudz darba vietas. Tātad eh, teritorijās, eh, kur um, nodarbinātība ir tātad konverģences uh, reģionos. Un tātad šajos reģionos ir maz alternatīvu um, tad, um, sugu audzēšanas iespējām, tāpēc vēlos uh, jautāt uh, komisāram, vēlos lūgt, lai uh, tiktu ņemts vērā šādas uh, lielas izmaiņas, kādas izrietēs no šīs reformas uh, visiem, kuri ir iesaistīti šajā ražošanas un uh, mārketinga ķēdē. Vai jūs neuzskatāt, ka pastāv vajadzība pēc stabila Eiropas juridiskā ietvera. Varbūt mums vajadzētu atturēties no priekšlikumiem, kuriem nav zinātniskā pamata. Un eh, tādā veidā tiktu neievērots eh, proporcionātāts princips. Paldies! Eh, komisāra kungs drīz mūs pamatīs, tāpēc lūdzu nākamos runātājus izteikties pēc iespējas īsāk. Bovē kungs nākamais runātājs. Izteikšos pavisam īsi. Vispārīgi runājot, es domāju, ka eh, komisijas iesniegtie priekšlikumi ir tajā pašā virzienā. Tātad eh, virziena ir vienkāršošana, lai viss būtu vienkāršāks, saprotamāks, bet tomēr man pārsteidz tas, ka tādā veidā tiek dots vairāk varas eh, dalību valstīm. Un tādā veidā ir tāds risks, ka uh, Eh, var atkal iesaistīt eh, GMO aspektu. Es domāju, ka šīs devas tomēr jāuzvar Eiropas līmenī un ir jāgarantē tas, ka mums ir īsteni Eiropas tiesība akti, manuprāt, ir eh, bīstami atgriezties pie šīs, šīm nacionālajām saknēm. Tas ir redzams saistībā ar pesticīdu problēmu. Mums ir Eiropas tiesība akti, kuriem tad audzētājiem, vīna ražotājiem, Tātad šajā jomā ir pārobežu problēmas, jo dažas valstis izmanto konkrēts produkts, bet citas valstis nē, un līdz ar to ir uh, e, liela konflikti. Un, uh, tāpēc ir uh, e, jāraida brīdinājums par šo debašu nacionalizāciju. Un parlamentā debatēs mums būs jālemj par to, vai mēs pieņemsim uh, EFSAS uh, lēmumu, Kāpēc mēs šādi rīkosimies? Tāpēc, ka pastāv interešu konflikta aspekts, uz kuru norādīja budžeta kontrolas komiteja. Un šodien šī komiteja iesaka Eiropas parlamentam eh, nedot zaļo gaismu eh, šiem te eh, kontiem. Un tādā veidā tiks radīts skaidrs vēstījums. Tādā ziņā, ka mums nav pārskatāmība garantēta visās jomās. Un tas nozīmē, ka šai Eiropas aģentūrai tā ir pilnībā e, jāatjauno no. no Nav tā, ka atskaites ir e, pārskaitas, tiek nepareizi izmantot. Mēs vienkārši zinām, ka komisija nerīkojas tā, kā tai vajadzētu rīkoties, un šī tā aģentūra faktiski e, neievēro parlamenta noteikto prasību pēc pārskatāmības, un tas nav labi arī pilsoņiem. Līdz ar to mums ir uh, jāņem vērā arī visa, visi zinātniskie padomi un ir nepieciešams pamatīgs debats, un ja šāds debats netiks noturēts, tad eh, parlaments eh, nepieņems budžet, budžeta kontrolas komitejas ieteikumus. Dantēna kungs. Paldies. Galvenais jautājums jau tika uzdots. Divi mazāki jautājumi. Jūsu priekšlikumos Vai jūs uh, iekļaušat arī priekšlikumu saistībā ar um, nepazīstajām sugām? Eh, daži no tiem tiek pārdoti kā austrumu augi, kaut arī, un arī ir arī vairākas uh, dzīvnieku sugas, kuras ir invazīvas, bet uh, augu suga šādā ziņā ir bīstamāks. Un arī saistībā ar higienas pakotnes nosacījumiem maziem ražotājiem. Uh, Eh, kuri iesaistās tiešajā pārdošanā, noteikumi, kādi eh, tur ir definēti, eh, tajos ir noteikti dažādi dokumenti, specifikācijas, un līdz ar to uh, mazajiem ražotājiem uh, draudu liels administratīvais sloks, tad tādiem, kur ir iesaistīti tiešā pārdošanā. Vai jūs vēlties tomēr padarīt šos uh, noteikumus elastīgākus? Paldies. Tagad Vaišakovska kungam tiek dots vārds. Paldies, priekšsēkungs. Komisārkungs. Esmu daudz eh, satraucies eh, par jūsu pozīciju attiecībā uz dzīvnieku transportēšanu un par to, ka tiek eh, skaidri noraidīta tā, šo te mm, stundu, mm, stundu apjoms, stundu skaits. Dzīvnieku transportēšana ir dārga, Un šīs izmaksas būs jāmaksā eh, patērētājiem. Tas arī dārgāk lauksaimniekiem, tāpēc, ka viņi saņems eh, mazāk, eh, mm, mazāk līdzekļu. Un, ja transports ir mm, tad, gara distance, vairāk nekā 24 stundas, tas viss ir ļoti dārgi. Un tur par to ir tiešām nopietni jādomā, jo sevišķi Tāpēc, ka sabiedrība izdara lielu uh, spiedienu uz to, ka tiek uh, īstenots uh, šāds uh, stundu ierobežojums. Un, ja tiek ierobežots uh, uh pārdešanas laiks, tad uh, lauku teritorijās uh, mm, lūkotājiem vajadzētu būt tuvāk vienai pie otrai. Es saprotu, ka tas ir sarežģīts, uh, sarežģīta joma, kas ir jāregulē, un tur ir daudzas lietas, kas ir jāņem vērā. Tomēr es domāju, ka uh, vajadzētu vēlreiz eh, visu pārskatīt un vajadzētu uh, rast risinājumu šim stundu ierobežojumam, jo šobrīd es strādāju pie ziņojuma par uh, dzīvnieku transportēšanu un pretēji komisijas ierosinājumu, jo regulāri skaidri teikts, ka tiktu ierobežots transportēšanas laiks, tomēr rezultāts ir pretējais jo aizvien vairāk dzīvnieku tiek transportēti Eiropā, līdz ar to tā ir aizvien pieauguša problēma. Un eh, līdz ar to pašreizējie risinājumi nav labi. Un tā vietā, lai to norādītu, šo lietu vajadzētu vēlreiz apdomāt. Paldies! Un tagad vārds Gerlings kundzei. Pēc tam būs eh, komisāra atbilde. Izsēžos pēc iespējas īsāk. Paldies, eh, Dalīkungs, ka ieradāties. Esmu jau iepriekš runājusi par dzīvnieku transportu, par zinātniskajiem pierādījumiem, par konkrētiem nosacījumiem. Uh, Eh, zirgu transportēšanā. Šis te, šis te astoņu stundu robeža par to ir, to, protams, daudz jādiskutē, tomēr nu, netiek noturētas debatas par īpašajiem uh, apstākļiem, kādos tiek pārvadāti zirgi. Un tad ir transporta ziņojums, un es uh, nesen runāju ar uh, zirgu eh, labturības ekspertiem, un viņi ir pārliecināti par to, ka uh, zirgu pārvadāšanā jārunā uh, um, citi nosacījumi, un tāpēc es vēlētos, lai jūs vēlreiz pārdomātu šo te astoņu stundu ierobežojumu šai te kategorijai. Es nedomāju, ka tas nozīmē, ka jūs atverat durvis šīm astoņām stundām pilnīgi visiem. Uh, Tomēr es tiešām vēlētos, lai jūs uh, zirgus eh, ņemtu vērā kā uh, īpašu gadījumu. Es domāju, ka ir ļoti daudz zinātniska pierādījumu, ka tas tā tiešām arī ir. Un ir ļoti daudz pierādījumu arī tam, ka zirgi. Uh, Tātad, tātad tiek vēsti arī no Eiropas Savienības tālākajām robežām. Un šāda praksa ir jāizbeidz. Un tad attiecībā uz GMO jūs izma izmantojāt formulējumu kas nu, norāda uz to, ka institūcijas to var tātiet atsevišķi, atšķirīgi, bet es domāju, ka Dānijas prezidentūra ir skaidri noraidījusi uh, diskusijas par uh, tālākām, uh, tālākiem aspektiem par GMO. Varbūt es varētu gūt skaidrāku atbildi par to, kas īsti notiks saistībā ar šo te pakotni, vai par to padomē tiks spriest vēlreiz. Paldies! Uzklausījām 21 komitejas locekļus. Un tagad komisāra kunga atbildes. Paldies! Attiecībā par uh, krāpšanu un pārtiku Mēs nezinām par um, dramatisku pieaugumu krāpšanas um, gadījumu skaitā. Piemēram, šis te incidents, par kuru tik nesen ziņots. Tātad uh, Polijā par eksportu uz Čehiju. Uh, šķiet, ka šāda praksa tur tiek ievērot jau vairākus gadus par rūpnieciskā sāls uh, eksportēšanu. Un es uzskatu, ka mums visu laiku ir jābūt modriem. Ir jākontrolē un eh, krāpniecība par to ir jācīnās. Un kā jūs zināt, eh, tad krāpniecība joprojām mūs uh, ietekmēs. Nu, tas nebūs saistīts tikai ar pārtiks ražošanu, bet arī daudzās citās jomās. Un mums jau kurā gadījumā pret šādu praksi ir jācīnās. Attiecībā uz uh, uh pārtikas izniek, izniekošanu. Vai jūs uh, gaidāt uh, uz to, ka paziņojums par šo jautājumu, tad paziņojums tiks pavisam drīz izstrādāts un pārtikas izniekošana ir liels, liela problēma? Uh, katru gadu eh, katrs Eiropas Savienības pilsonis eh, liek izšķērdē 180 kg pārtiks. Un, protams, ka tam ir ietekme uz ekonomiku. Tas ir daudz slāņains jautājums. Ar Potašnika kungu piedalījos eh, konferencē pagājušajā gadā par šo jautājumu. Tur bija visi iesaistās puses klātsošas, un mēs ļoti lielā mērā cenšamies veicināt labāku izpratni e, izglītošanas sabiedrībā par pārtiks izniekošanu, piemēram. Vienkārša lieta ir pārtikas marķējumā. Tātad e, šis formulējums e, best use before you un use by date, use by date, šeit ir divi formulējumi. Tas ir jautājums par veselīgumu. Tad neizmantojiet šo konkrēto produktu pēc konkrētā datuma, bet best before tas ir drīzāk kvalitātes jautājums. jo uh, konkrēti pārtiks produkti varētu zaudēt savu kvalitāti pēc uh, konkrēta datuma. Tas nav sacīts ar veselīgumu. Tādā veidā vienkārši tik zaudēta kvalitāte, tas neietekmēs veselību. Un apziņa par to, arī uh, ietaupīs daudz pārtikas uh, produktu. Attiecībā uz veterinārijām zālēm komisija plāno pieņemt uh, juridiskos uh, priekšlikumus uh, 2030. gada pirmajā pusē. Un mūsuprāt, šis uh, laika grafiks ir praktiski realizējams. Arī tāpēc, ka mēs to vēlam pieņemt ar mūsu uh, priekšlikumiem par um, mikrobu rezistenci. Un te parādās vēl viens jautājums. Mēs arī interesējamies par to, kādā veidā mēs varam sākt pētījumus par konkrētu veterināro uh, vakcīnu uh, izstrādāšanu, kas varētu tikt izmantotas uh, dzīvnieku pasaulē un kas vēlāk var tikt piemērots arī uh, saistībā ar uh, cilvēku veselību. Pat tā mēs vēl varam strādāt. Tad vēl attiecībā uz transportu. Jautājums ir uh, par to, ka mums ir pēc iespējas vairāk jābalstās uz zinātniskiem pētījumiem. Es uh, joprojām arī apšaubu tātad šāda vajadzība pēc transportēšanas tādā ziņā, ka mums dažkārt tiešām ir jādomā Eh, par šo te eh, izcelsmes marķējumu saistībā ar pārtiku. Tas ir cieši saistīts ar transportu. Tomēr no otras puses, ja mēs eh, skatāmies, kas tiešām notiek un kā industrija gadu laikā ir pārkārtota Eiropā, industrija ir pilnībā pārkārtota. Lopkautuves ir kļuvušas aizvien lielākas. Mēs dzirdējām šeit par to, kā tiek slēgtas mazās lopkautuves. Un tam es varu arī pilnībā nepiekrist. Tomēr uh, Šī lieta ir notikusi gadu laikā, un tagad censties šo procesu uh, tad, tad, uh, pārkārtot, uh, tas, um, tas netiks viegli uzņēmts. Mums ir jābūt uzmanīgiem. Tad, kāda būtu ideāla situācija un kādas ir praktiskās iespējas? Un es domāju, ka šobrīd nebūtu ieteicams ķerties pie jaunām specifiskām regulām par transportēšanas stundām. Vajadzētu vairāk koncentrēties uz īstenošanu. Un īstenošana ir jāveic vislabākā iespējamā veidā ar vislabāko pieejamo tehnoloģiju. Tā ir galvenā lieta. Attiecībā uz Polsēnas kundzes ieteikumu ķerties pie ietver, dir ietver direktīvas, jo šobrīd mēs izstrādām ietver regulu, mēs pilnībā piekrītam tam, ka tas ir labākais veids, arī kā ievies zinām, zinām pakāpi elastīgumu. Mums vairāk vajadzētu koncentrēties uz, uz procesu, nevis uz iznākumu. Un to mēs arī vēlamies darīt. Attiecībā uz pārējais periodiem es eh, pilnībā jums piekrītu. Tas jau arī ir publiski teikts, ka mums ir jāmācās no mūsu pieredzes, no, arī no, vismaz no manas pieredzes, saistībā ar dejēvistu jautājumu. ka šis te garais eh, pārējais eh, process, eh, ar to mums nav problēmu, bet pieņemot lēmumu par šādu garu pārējais procesu ir jāgarantē, ka uz to attiecas īstenošanas programmas dalībvalstīs, un komisijai ir iespēja uzraudzīt eh, to, ka šīs uh, īstenošanas programmas tiek eh, īstenots pareizi. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam garantēt, ka mēs varam galu galā garantēt īstenošanu visās valstīs. Un varbūt tikai pēc tam komisija var uh, vainot par to, ka tā nav rīkojusies uh, brīdī, kad tā to varēja, varēja darīt. Uh, Un šobrīd komisija nevar rīkoties pirms pārējais posms nav beidzies. Mūsu rokas šajā ziņā ir pilnībā sasietas. Attiecībā uz uh, bitē, bišu jautājumu. Un tad tur bija ziņojums no Itālijas uh, par šo problēmu. mūs informēja par šiem ziņojumiem saistībā ar bitēm. Mēs e, nekorējoties rīkojāmies, nosūtījām e, pieprasījumu EFSAI, lai tiktu re, e, pētīti šie ziņojumi un tātad par, lai tiktu pētītas dozes. Vai tātad izmantotais dozu daudzums ir pareizs un mēs gaidām atzinumu no EFSAS pavisam drīz. Attiecībā uz uh, dioksīnu olām dalībvalstis ir ļoti jūtīgas saistībā ar šo jautājumu. Tiek īstenotas stingras kontrolas programmas vairākās dalībvalstīs. Un mēs sakojam šiem jautājumiem. Nesen bija gadījums Vācijā pagājušā gada dioksīna problēma. Man ir jāsaka, ka līdz ko eh, dioksīns tika noteikts, Vācija ļoti ātri rīkojās. Un faktiski situācija pēc ļoti īsa laika bija labi kontrolēta attiecībā uz produktu importu. Un nu, citām valstīm. Tas ir svarīgs jautājums, un jūs jau kundze tam pievērsās. Tas ir tiešām svarīgs jautājums, tāpēc, ka mēs zinām, ka balsoties uz Pasaules zinības organizācijas noteikumiem, mēs nevaram izmantot dzīvnieku labturību mūsu aizsardzībai, tad, tad uh, ierobežot kaut kādu informāciju no citām valstīm. Līdz ar to mums eh, tiešām ir jāuzsver to, ko teica Jūso kundze, un es pilnībā viņai piekrītu, ka mūsu e, dzīvnieku labturības e, rīcība politikas e, nesaistās tikai ar tad, tad, dzīvnieku labturību, tas ir jautājums arī par pārtikas kvalitāti. Un tad, tad tas ir svarīgi arī cilvēkiem, teicībā uz tabakas produktiem. Tā ir, ka tas ir saistīts ar darba vietām, tabakas ražošanā. Uh, Un es jums varu garantēt, ka tas eh, pilnībā tiek ņemts vērā ietekmes novērtējumā, kur esam sagatavojuši. Tomēr eh, ir skaidrs, eh, ka tabaka izraisa nāvi. Un tas ir liels ekonomiskais zaudējums. Un, protams, arī cilvēku ciešanas. Tātad eh, tur nav iesaistīts tikai cilvēku ciešanas, tas ir milzīgs ekonomiskais zaudējums. Un tas eh, kopumā izdara liels spiedienu uz mūsu eh, veselības ilgspēju. Attiecībā uz debašu nacionalizāciju, jo, se, jo sevišķi saistībā ar GMO, attiecībā uz šo jautājumu. Komisija rīkojās eh, balsoties uz 12 eh, valstu pieprasījumu, un faktiski mēs uzskatām, ka uh, tas ir um, dzīvotspējīgs ierosinājums, uh, tāpēc ka Tāpēc, ka ģeogrāfiskā un loģiskā situācija dalībvalstīs uh, nozīmē, ka katrai dalībvalsts ir jāpieņem konkrēti lēmumi attiecībā uz GMO audzēšanu. Un es nedomāju, ka tā vajadzētu radīt kādas problēmas attiecībā uz to, vai GMO tiek audzēti vairāk eh, Eiropā vai nē. GMO jautājums eh, ir saistīts ar mums. Tas nav jautājums par to, vai tas jautājums tad, tiks aktualizēts. Tas joprojām ir aktuāls un tas būs vēl aktuālāks nākotnē. Jo uz Eiropu tiks izdarīts aizvien lielāks eh, spiediens saistībā ar pārtikas ilgspēju un par gājumu audzēšanu citās valstīs. Ar šo jautājumu mums būs jāsaskarās, un tāpēc es vēlētos eh, visus aicināt risināt šo jautājumu loģiskā un objektīvā veidā, ņemot vērā visus drošības jautājumus, visus vidas jautājumus. Kā jūs zināt, kad es sāku darbu pie šiem dosjē, savu desmit gadu darba laika sākumā, es norādīju, ka es esmu par inovācijām, bet es esmu par, arī par atbildīgām inovācijām, kas būtu saistītas ar drošību, kas tātad nu, garantētu labums sabiedrībai. Un tas ir tas, uz ko mēs eh, šobrīd uh, eh, eh, meķējam. Attiecībā uz EFSAS pārskatāmību man ir jāsaka, ka mēs EFSA jau daudz esam panākuši, lai garantētu pārskatāmību. Par šiem jautājumiem es uh, sāku dzirdēt jau savu desmit gadu darba posmu sākumā. Es varu jums garantēt, ka kopš tā brīža, un joprojām es eh, strādāju pie tā, lai EFSA tiktu garantēta pārskatāmība. Un EFSA jau ir pieņēmusi daudzus mērus, eh, lai ir, veikuši, ir veikusi pasākumus, lai pārbaudītu visus uh, iesaistītos uh, zinātniskajā novērtējumā. Ik pa laikam, protams, parādās problēmas, tāpēc, ka cilvēki paliek cilvēki. Tomēr es jums varu garantēt, ka mēs rīkojamies un mēs kā komisija, uh, uzstājam uz nekavējošu rīcību. Arī tādā kontekstā, ka EFSA ir atsevišķa iestāde, un es līdz ar to nevaru norādīt, kurš var būt tajā vai tajā padomē, tomēr mēs esam skaidri norādījuši, ka mēs uzskatām, ka ne tikai uh, pārskatāmības jautājums, bet arī pār, pārskatāmības uh, uztveršanas eh, jautājums ir ļoti svarīgs. Šeit mēs runājam ne tikai par eh, rezultātiem, mēs šeit runājam arī par ērtībām, kādas ir eh, jāgūst mūsu pilsoņiem, kad EFSA kaut kas tiek pieņemts, tas ir jādara pieņemamā veidā. Un kā jūs zināt, es vienmēr ļoti ieklausos visos komentāros par mūsu rīcību šajā ziņā, jo es stingri uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. attiecībā uz svešajām sugām. Šeit eh, mans eh, kolēģis Potočniks eh, strādā pie šī jautājuma. Mēs bieži runājam, kas šeit būtu veicams attiecībā uz mazāk pesticīdu izmantojumu. Mēs ļoti daudz sadarbojamies ar industriju, ar lauksaimniekiem, un es ceru, ka mēs nāksim klājā ar ziņojumu pēc iespējas ātrāk. attiecībā uz to, kas notiks ar gājumo priekšlikumu. Parlaments ir skaidri norādījis savu nostāju, tas ir balsojis par savu pozīciju. Padomē joprojām būs jānolēm par to, kāda būs tās pozīcija. Padomē šobrīd vēl nav izstrādāta pozīcija. Un martā, pagājušā gada martā, Viņi nepanāca vienošanos, un mēs eh, nezinām, vai šis jautājums tiks aktualizēts jūnijā vai nē. Ja tas tiks aktualizēts jūnijā, tad visticamāk eh, padomu izstrādās pozīciju, un tad rodas jautājums par to, ka ir jānotur debats par šīm pozīcijām starp parlamentu un padomu, un ir jārod risinājums. Paldies! Dziękujemy pani komisār. Paldies, komisārkungs. Mums nav laika vairāk uzdot jautājumus. Nu, tā tad tik vien mēs varējām atļauties, taču es ceru, ka komisārs pie mums atgriezīsies un mēs atkal varēsim organizēt šādu viedokļu apmaiņu. Liels paldies, komisārkungs! minūtes pārtraukums tehnisku iemeslu dēļ. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Dāmas un kungi, mēs pārējām pie balsošanas un lūdzu sagatavojiet savas balsošanas kartes. Ronde,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 Proszę Państwa, zaczynamy. Cienījamie kolēģi, atsākam darbu un pārējām pie balsošanas. Pirmais balsojums ir par Luisa Kapulas Santos ziņojumu par padomas regulas grozīšanu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzēto tiešo maksājumu piemērošanu 2013. gadā, numur 73 slīpsvītra 2009. Priekšsēdētājs pārtrauc. Czy możemy zaczynać? Kolēģi, lūdzu, atsākam darbu. Bardzo dziękuję. Zaczynamy. Bardzo proszę tłumaczy. Tātad atsākam lūdzu. Tātad pārējiem pie balsošanas, kā jau teicu. Tātad Kapulas Santos ziņojums pār padoms regulas grozīšanu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešiem maksājumiem. Ir iesniegti 14 grozījumi, tie ir iekļauti jūsu balsošanas sarakstos. Budžeta komiteja arī ir iesniegusi savu atzinumu, iesakot pieņemt komisijas priekšlikumu. Vai referents vēlētos pirms balsošanas uzstāties? Jā, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Šis būs pirmais balsojums par KLP reformu pakotni. Šī regula ir ļoti tehniska, taču tā ir ārkārtīgi būtiska, jo mums ir nepieciešams turpināt realizēt pārējais periodu. Gan manā priekšlikumā uh, par grozījumiem, kā arī citos grozījumos galvenās bažas uh, ko pauž daudzas dalībvalstis, ir atspoguļotas. Un es esmu pateicīgs par lielu daļu no šiem grozījumiem. Tie neapšaubāmi ļaus eh, mums norganizēt tādu mierīgu pārējais periodu. Es esmu tiešām pateicīgs sekretariātam, kolēģiem. Um, asistentiem par atbalstu strādājot pie šī ziņojuma, kurš es jau sacīju, ir ārkārtīgi tehnisks. Paldies referentam, un tālāk mēs pāriem pie balsojuma. Lūdzu, sagatavojiet balsošanas kārtas septītais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Jūs redzat rezultātu, es vienkārši pateikšu, vai grozījums ir pieņemts vai nē, šis ir noraidīts. Astoties grozījums. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Un pieņemts. Paldies, ejam tālāk. Devītais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 12. grozījums, 1. pants, 4. punkts, jauns. Un mums ir Magīnēs kundz mutiskais grozījums. Paldies! Paldies! Mutiskais grozījums attiecas uz diviem pantiem, uz 68 un 69. Un teksts nav tāds pats kā dokumentā, tāpēc kolēģiem to uzmanīgi izlasīšu vēlreiz. 8. punkts. Līdz 12. gada 1. augustam vai vienu mēnesi pēc publicēšanas Dalībvalstis, kas pieņēmušas lēmumu attiecībā uz 69. panta pirmo punktu, var pārskatīt sākot no 2013. gada un tā tālāk. Un 69. Eh, punkts. Dalībvalstis var nolēmt līdz 2009. gada 1. augustam un 1. augustam 2010. gadā, arī 1. augustā 2011., 1. augustā 2012. gadā vai vienu mēnesi eh, pēc publicēšanas no gada pēc uh, lēmumu pieņemšanas un tā tālāk. Nu, tāds ir tas mans mutiskais grozījums par pirmo pantu 4a jauno punktu. Vai referents vēlas izteikties? Es varu pieņemt šo mutisko grozījumu. Paldies, tad balsojam par šo te priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Tālāk pāriem tiešām pie 12. grozījuma un sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Paldies! 14. grozījums sākam balsot, bet nē, referentu redz, nē, tomēr balsojam. Pēcam balsot. Pieņemts. Tālāk balsosim par grozīto likumdošanas priekšlikumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņems. Un par likumdošanas rezolūcijas projektu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, lē, balsojam par lēmumu sākt sarunas ar padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriem pie nākamā balsojuma par Džēms Niklsona ziņojumu. Vai referents vēlas izteikties pirms sākam? Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mums ir iespēja balsot par atzinumu eh, par lielopas, eh, par lielo starpu mm, elektronisko identifikāciju. Šis priekšlikums ir nedaudz eh, pārstrādāts, un eh, izmaiņas ir saistīta ar deleģēto aktu izmantošanu. Un, mūsuprāt, pārveidotais variants ir eh, tāds, kam parlaments varētu labprātāk piekrist, taču runājot par sankciju līmeni, manuprāt, Sankcijas ir tēma, kas būtu jārisina caur delģētiem aktiem, lai parlaments tomēr nākotnē saglabātu noteiktu kontroli par sankciju jautājumu. Paldies. Priekšsādātājs ir atgriezies tādēļ. Īs pārtraukums. Thank you. Ok, chiedo scusa ma... Eh, bene. Aperta la votazione sul paragrafo 10. Paldies, sākam balsot. Desmitais grozījums un sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 23. kas par? Tā priekšsēdētājs teica, bet droši vien, ka jābalso elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Sākam balsot. Viss nobalsojuši, pēc nobalsot, noraidīts. 26. sākam balsot. Viss nobalsojuši, pēcam balsot, pieņemts. 27. un 28. kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29 un 30 kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot un noraidīts. Piektais. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 31. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 32. un 6. kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Šķiet, ka pie, jāpieņems uh, tā. Beidzam balsot. noraidīts. 33. Sākam balsot. Sikerski grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit septītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36, 42 kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39, 41 kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. Tālāk 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Piecdesmit trešais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sešdesmit pirmais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un visbeidzot 57. Sākam balsot. Un šķiet, jā, tas arī ir pieņemts. Tālāk apsvērumu punkti. Pirmais grozījums par Eh, tas ir, sākam balsot, pēcam balsot, pieņemts. Vienpadsmitais, divpadsmitais kopā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais, trīspadsmitais, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Sākam balsot. Pieņemts. 59. Sākam balsot. 59. tātad. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 16. Nē, priekšsēdētājs labo. 19. Sākam balsot par 19. Čak, beidzam balsot. Pieņemts. 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit, pirmais, divdesmit otrais kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un galīgais balsojums par atzinumu ar grozījumiem. Viss nobalsojuši? Paldies un pieņemts, un es apsveicu referentu. Tika minēts Kaplos Santos, bet Un arī Sergio Gutieres tas nav. <laughs> Bet jebkurā gadījumā paldies. Allora adesso colleghi ci abbiamo una, una discussione a porte chiuse. Paldies kolēģi, tagad sāksim debatas aiz slēgtām durvīm. Par mazāk labvēlīgiem apgabaliem komisija dos mums informāciju par eh, šo jautājumu. Tātad lūdzu visi, eh, kam eh, šeit nav tiesība atrasties, atstāt zāli. Sì, sì, abbiamo votato. Quindi abbiamo votato anche gli altri. Preghiamo la... tutti quelli che non sono membri del Parlamento devono lasciare la sala. Tātad lūdzu visiem, eh, kas nav parlamenta locekļi, atstāt šo zāli, jo mēs uzklausīsim komisiju par turpmākiem kritērijiem mazāk labvēlīgo apgabalu noteikšanai un šī ir uzklausīšanai slēgtām durvīm. Protams, ka grupas darbinieki arī var palikt zālē.